Šobrīd mēs vēlamies pieminēt upurus Norvēģijā ar klusumu minūti, kad jūlijā gandrīz mūsu acu priekšā notika šis traģiskais notikums. Vēlos teikt pāris vārdus par šo notikumu. Ja jūs vēlties, jūs varat palikt vēl sēžam, jo vēlos teikt pāris vārdus. Dārgie kolēģi, šis jautājums ir ārkārtīgi nopietns, un tas ir aizskārs mūs visus. 22. jūlijā Eiropa atkal kļuva par teroristisku uzbrukumu upuri. Augstasinīgs slēpkava nogalināja 79 cilvēkus, galvenokārt, kad tos jauns cilvēks Norvēģijā. Ksenofobija un naids parādīja savu ļaunāko seju šajā dienā. Utoja un Oslo slēpkava ir ievainojis mūsu demokrātiskās sabiedrības vērtības. Daudz jaunieši, kas sapņoja par spožu nākotni, daudzi valsts administrācijas, daudz ierēģi tika nogalināti šajos gļāvajos uzbrukumos, kas ir pelnījuši mūsu nosodījumu. 22. jūlija notikumi parādīja mums, ka terorisms nav tikai tāds ārējais drauds, kā tas bija, teiksim, 2001. gada 11. septembrī Amerikas Savienotajās valstīs. Sabiedrībai brutāli uzbruka kāds tās pārstāvis, un mums ir, nepie, mums ir jāgūst kāda mācība no šāda veida notikumiem. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai veicinātu iekšējo integrāciju. Vienalga, kur tas arī nebūtu, Eiropā vai kaut kur citur pasaulē, cilvēki, kas iekļaujas mūsu sabiedrībā, ir tiesīgi justies piederīgi mūsu vērtībām. Mums ir jāstrādā kopā ar visām valstīm, kas ir iesaistītas cīņā pret terorismu. Tas ir ārkārtīgi grūts uzdevums mums visiem. Laikā, kad pastāv internets, kad notiek globalizācija, terorisms robežas nepazīst. Norvēģija, Nobel mieru prēmijas valsts, tik brutāli ievainot, bet terorisms neizmainīs mūsu vērtību sistēmu, un tas ir pats būtiskākais. Mēs centīsimies šo vērtību sistēmu aizsargāt. Šī sistēma balstās uz atklātību, iecietību un cieņu attiecībā uz mūsu līdzcilvēkiem. Es gribētu izteikt šī parlamenta solidaritāti ar Norvēģijas valdību un Norvēģijas iedzīvotājiem, un es gribētu izteikt līdzjūtību upuru tuviniekiem. Mēs sirdīs esam kopā ar viņiem, esam kopā ar viņiem savās lūkšanās, mēs esam kopā ar jums. Norvēģijas iedzīvotāji divus mēnešus pēc šīs traģēdijas uh, nav mainījuši savas domas. Un tagad es došu vārdu politisko grupu vadītājiem, un pēc tam es lūkšu jūs ieturēt klusumu brīdi. Nu, sāksim ar tautas partijas grupu lūdzu. Nav ieslēgts mikrofons. Herr talman! Tack för denna möjlighet att från detta parlament rikta några ord till Priekšsēdētāja kungs, liels paldies, ka jūs mums devāt iespēju šeit parlamentā veltīt vārdus Norvēģijas tautai. Mēs Norvēģu tautu uzskatām par sev brālīgu tautu, un tas, kas ir noticis, ir kas briesmīgs, un tas tas parāda, ka briesmas bieži vien nepazīst robežas. Upuri bija daudz jaunieši, kurus mēs personīgi nepazīstam, bet mēs zinām, ka viņu cerības un viņu domas par to, kas ir labi un kas ir slikti un vēlam dzīvot labākā pasaulē, ir viss aizgārs. Ibsens, norvēģu rakstnieks, reiz teica šādu, šādus vārdus. Un tas bija tad, kad Dānija tik, kad Dānija tika uzbrukts Lēsaks Holsteins uzbrukuma ietvaros, viņš sacīja, ka tad, kad brālis ir ciets, tad visiem ir jādodas talkā. Mums Viedrijā arī reiz bija pamats sacīt, tas, kas skar Somiju, skar arī mūs, bet tas, kas ir noticis Norvēģijā, Utojā, uh, Tas mums tagad liek teikt arī to, ka tas, kas notiek Norvēģijā, skar arī mūs, mūsu solidaritāte. Protams, nevar palīdzēt izjust tieši tās pašas sērs kā Norvēģu tautai, bet vien mēs varam sacīt. Mēs jūtam jūs līdzi, jūtam līdzi jūsu sāpēs. Jūsu sāpes ir arī mūsējās kāds norvēģu rakstnieks uh, tika citēts šogad pēc tam, kad gāja bojā tik daudz jaunu vīriešu un sievietes. Viņš sacīja, ka cilvēki ir dažādi. Un viņš jauniešiem raksta. Karš ir, ir necieņa pret cilvēku, bet spēku vajag izmantot, lai cīnītos par mieru. Es domāju, ka nav labāks veids, kā nodot savu līdzjūtību Norvēģu tautai un parādīt to lielo spēku, ar kādu mēs vēlamies cīnīties par atklātu sabiedrību un cīnīties pret naidu un sašķelšanos. Un līdz ar to arī mēs varam teikt, ka visi tie, atsevišķie teroristi vai tie, kas uh, organizējas, kas uh, mēs varam viņiem teikt, ka mēs aizstāvam savu atklāto sabiedrību. Tie nav tukši vārdi. Tā ir uh, zīme tam, ka mēs esam gatavi rīkoties. Un tad mēs varam teikt, mēs uzvaram, jūs būsiet tikai zaudētāji, jo mūsu pasaule ir spēcīgāka nekā jūsu pasaule, un tikai tā mēs varam iestāties. Uh, par tiem, kas Norvēģijā, kas Oslā un Utajā zaudēja dzīvību. Paldies! Pan przewodniczący Martin Schulz. Lielas paldies, un tagad Mārtiņš Šulc, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamies dāmas un kungi. Ļoti daudzi mani draugi sociāldemokrātu grupā ļoti Daudzi vīrieši un sievietes mūsu startautiskajā kustībā ļoti labi pazīst šo vietu, Utreju. Tā nav vieta tikai Norvēģu sociāldemokrātiem, arī starptautiskie sociāldemokrāti tur bieži tikās. Tādēļ šī vieta daudziem maniem draugiem ir saistīta ar personīgo pieredzi. Tas bija uzbrukums jauniešiem, Norvēģijas darba partijas jauniešiem, taču mans iepriekšējais runātājs teica, ka tie bija upuri, jaunie sociāldemokrāti upuri. Viņi bija kā mērķis, taču terorisma, terorista galvenais mērķis bija vērtību sistēma galvenais noziegums, manuprāt, ir tas, ka viņš nevēlējās, lai šīm vērtībām būtu nākotne. Tāpēc bija jānogalina īpaši jauni cilvēki. Tātad simbolisks akts nogalināt tieši jaunus vīriešus, sievietes, lai nebūtu idejai nākotnes. Uzbrukums bija paredzēts idejai, Un ja mēs palasām šī teroristu izteiktās tēzes, tad ļoti ātri var konstatēt to, ka tajās nepastāv atvērta sabiedrība, cieņa pret citām kultūrām, pārscilvēka ideja attiecībā uz citām rasēm, necieņa pret citām rasēm, ne, Un tas ir uzbrukums mūsu vērtībām, tas ir uzbrukums jūsu vērtībām. Tas nav uzbrukums sociāldemokrātu vērtībām, bet gan Eiropas kopienas vērtībām, Eiropas sabiedrības vērtībām. Nu, ja jūs tā vēlaties, dāmas un kungi un mani kolēģi, mēs esam tie, kas pārstāv šīs vērtības kā parlaments. Tas bija uzbrukums uz mums, uzbrukums visiem, Un tādēļ tas ir ļoti pareizi, ka Eiropas parlaments ne tikai piemin šos upurus, bet arī saprot to, ka noticis uzbrukums mūsu vērtībām, un pret to ir jāpratojas. To mēs varam panākt, ka mēs mūsu argumentos neļaujam iek, iekļūt netolerancei, ksenofobijai, diskriminācijai, vainīgo meklēšanai. Tas viss ir mūsu kopīgais uzdevums. Un ja mēs pie tā pieķersimies, tad mēs šādus cilvēkus bloķēsim. Protams, šis nav nekāds mierinājums visiem vecākiem draugiem, brāļiem un māsām, kur patiešām šobrīd cieši un es tiešām pateicos priekšsēdētāju kungs, ka mēs spējam izteikt šos līdzjūtības vārdus. Pēc šī uzbrukuma es saņēmu ļoti daudz vēstules, kas tika rakstīts man, bet arī kā sociāldemokrātu pārstāvim, kā starptautisko sociāldemokrātijas pārstāvim. Un ļoti daudz vēstules nāca no šī nama, un vēlos pieminēt vienu, kas man īpaši skāra. Kāds kolēģis rakstīja, ka viņš šo uzbrukumu šiem jaunajiem vīriešiem un sievietēm uzskata kā personīgu uzbrukumu. Tas ir mūsu kolēģis Mario. Viņš to piemin tādēļ, ka nav sociāldemokrāts, taču intuitīvi saprata, vienalga vai esmu sociāldemokrāts vai kristīgais, vai ticīgais vai nē, vai musulmanis vai nē, vai balts vai melns, vai arī nāku no Indijas vai nu atbalstu labos vai kreisos spēkus. Šādi cilvēki vēlas iznīcināt mūs visus. Tādēļ, ja mēs sadarbojamies mūsu Eiropas pamatiesību hartas ietveros, kā daudz nacionālu, daudz kulturālu, daudz rasu parlaments, tad tā ir labākā atbilde terorismam. Paldies! Dziękuję, pan przewodniczący Guy Verhofstadt. Paldies, Verhofstadt kungs. In, in 1940, at the start... Priekšsēdētāji, 1940. gadā nācijas okupācijas sākumā Norvēģu e, rakstnieks Krīgs e, rakstīja, ka mēs esam tik maz cilvēku šajā valstī un līdz ar to katrs ir vai nu draugs vai brālis. Un es domāju, ka tas arī sasaucas ar uh, mūsdienu situāciju. 76 cilvēki tikuši nogalināti viņu vidū jauni politiķi, jaunieši, kas tik tikko sāk apzināties, kas īsti ir demokrātija un pilsonība. Un lielākā daļa pat nebija sasnieguši vecumu, kurā viņi drīkst piedalīties vēlēšanās. Es domāju, ka tā ir ne tikai milzīga drāma, bet arī tieši uzbrukums demokrātijai kā tādai. Bet es domāju, ka vienkārši izpaužot mūsu šausmas, varbūt mēs neizsakam visu, tas varbūt ir pārāk vienkārši šobrīd. Mēs nedrīkstam pievērt acis uz šādiem notikumiem. Breiviks varbūt bija nenormāls, viņš varbūt darbojās viens pats, bet eh, mums ir jāsaprot, ka viņš ir arī sabiedrības produkts, kāds kustības produkts, kopienas aktīvistu blogeru kopienas pārstāvis, kurš ienīst atvērtu sabiedrību. Un man visvairāk šokēja, šokēja tas, cik ātri politiķi atteicās uzņemties atbildību brīdī, kad viņiem vajadzēja uh, bargi vērsties pret breivīgu ideoloģiju. Ideoloģija, kas ir anti-islāmistiska, kas vēršas pret imigrantiem, kas vēršas pret daudzkulturālu un daudzveidīgu sabiedrību, pret politkorektu domāšanu, pret Eiropu un pret Eiropas Savienību. Breiviks faktiski rīkojās saskaņā ar um, tādu domāšanu, kas ir kļūst aizvien vairāk izplatīta. Līdz ar to situācija ir dramatiska un mēs esam nonākuši sabiedrībā, kad nav iespējams vispār uzticēties nevienai demokrātiskai valdībai. Es domāju, ka mums ir jāatkārto bijušā prez ASV prezidenta Klintona vārdus, kurus viņš teica, uh, runājot 15 eh, gadu atceres pasākumā pēc Oklahomas bombardēšanas. Mēs politiķi un politiskie komentētāji arī esam atbildīgi par to, jo mūsu vārdi nav neitrāli, mūsu vārdi atbalsojas telpā, kas kas var sasniegt dzirdīgas ausis. Paldies! Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies Ferhofstad kungam. Un tagad Daniels Konbendit kungs, lūdzu. Dargie kolēģi, kad notiek masu slepkavība, pirmkārt lielākā daļa cilvēku nezina, ko lai saka, kad mēs esam nobijušies, mēs esam skumji, un tad, kad paiet zināms laiks, mēs sākam domāt. Un tik tiešām ir tā, ka šis uzbrukums Norvēģijā bija vērstas pret jauniešiem, jauniem sociāldemokrātiem, kas aizstāvēja multikulturālas solidaritātes ideju. Tie bija jaunieši, kas bija sapulcējušies, lai veicinātu šo ideju. Tur bija jauni Norvēģijas iedzīvotāji, ir kurdi izcelsmes Norvēģi, dažādu, da, dažādas izcelsmes Norvēģi. Un Tas tikai parāda, cik multikulturāla sabiedrība mums ir daudzās Eiropas valstīs. Daudz politiķi ir teikuši, ka daudz kulturālas sabiedrības īsti labi nedarbojas, un ko tas īsti nozīmē? Vai tas nozīmē, ka jūs sūtīsiet atpakaļ visus tos, kas varbūt nav īsti norvēģi vai īsti somi, vai kas nav franču izcelsmes, nīderlandiešu izcelsmes un tā tālāk. Jūs viņus sūtīsiet atpakaļ, bet uz kurieni tad? Un šāda veida runas, šādi vārdi rada pamatu šādai, šādam naida pieaugumam, un te mēs redzam, ka tā tagad ir realitāte. Tad, kad mēs sakam, ka mēs aizstāvam reālo situāciju, kad mēs uh, cīnamies par Eiropas vērtībām, kad mēs cīnamies par Eiropas iedzīvotāju aizstāvēšanu, tad tas skaidrā franču valodā nozīmē aizstāvēt multikulturālo identitāti, kas šobrīd mums ir Eiropas Savienībā, jo tā jau ir tā realitāte. Šī maskas, māsu slepkavība notika tādēļ, ka kāds bija pret šādu multikulturālismu un kāds franču deputāts uzdrošinājās sacīt, ka problēma Norvēģijā bija nevis šī masu slepkavība, bet gan Norvēģijas valdības naivums, kas veicina multikulturālismu. Mums ir jāsaka Lepēna kungam, ka jūs esat apkaunojums šim parlamentam, jūs esat apkaunojums visam šim parlamentam, ka esat teicis tādus vārdus. Et je voudrais dire à tous les vrais. Un es gribētu sacīt visiem patiesajiem eiropiešiem. Ja mēs esam aizgājuši pārāk tālu savās runās, ja mēs esam izteikuši šādus briesmīgus vārdus, ja mēs esam pauduši ideju, ka Eiropa nebūs atvērta sabiedrība, tā nebūs multikulturāla sabiedrība, ja mēs kaut ko tādu esam pateikuši, uh, tad mēs rādām šo augsni tādiem cilvēkiem, kas arī veiks tādas briesmu darbus. Mēs esam līdz atbildīgi, tad, kad notiek šādas lietas, jo mēs esam radījuši tādu gaisotni. Mēs esam radījuši atmosfēru, kurā kāds nenormālais arī spēja tādus briesmu darbus padarīt. Ja mēs vēlamies izrādīt solidaritāti Norvēģijai, tad mums ir arī jāpadomā par to, ko mēs kā Eiropieši šeit darām un sakām. Paldies! Dziękuję panu przewodniczącemu. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad Zahradila kungs. Priekšsēdētāji, iespējams, ka mums ir atšķirīgi viedokļi šajā parlamentā, bet es ceru, ka mēs visi varam vienoties par vienu. Eiropa ir tolerances kontinents, brīvības un plurālismu kontinents pagātnē mēs esam bijuši vienoti, lai mēs cīnītos pret tiem, kas uzstāj uz tolerants trūkumu un tiem, kas grib izjaukt mūsu demokrātisko brīvo sabiedrību. Un tagad mums atkal ir jāstājas pret naida, vai, baiļu un vardarbības uzplūdiem. Es gribu izteikt visas savas grupas uh, vārdā. Uh, līdzjūtību par to, kas notika 22. jūlijā. Mūsu prātos un sirdīs mēs esam kopā ar upuru radiniekiem un vispār ar visu Norvēģijas tautu, kā arī ar mūsu sociālistu kolēģiem, kura, e, kuru politis, pie kuras e, politiskās ģimenes viņi pieder. Piederēja upuri priekšēdētāji, jūs pats atgādinājāt mums par 11. septembra gada dienu. Tāpēc es gribu uzsvērt, ka šajā konkrētajā gadījumā mēs pareizi uzsverām, ka lai gan šie teroristi rīkojās reliģisku motīvu dēļ, viņi nepārstāvēja nekādu reliģiju vai tos eh, Mm, piekritējuši. Tāpēc mums jāskatās uz Norvēģijas traģēdiju no ļoti līdzīga skatu punkta. Individs, kas to paveica, nevienu nepārstāvēja, ne reliģiju, nekādu politisku spēku, tikai savu uh, slimo prātu. Un es domāju, ka mums ir jāturas pretī kārdinājumam, izmantot šādu iespēju kaut ko pol politizēt. like all... Gribu pateikties visiem kolēģiem no citām politiskajām grupām, kuri ir turējušies pretī šim kārdinājumu un kuri ir cieņpilni izturējušies pret mūsu kopīgajām vērtībām. Paldies! Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies Zahrdilkungam. Nākamais runātājs - Sandegārs. Tak, formand. For Norge er der et før og... Liels paldies, priekšsēdētāji. Saistībā ar Norvēģiju ir pirms un pēc 22. jūlija. Mums Skandināvijā šis notikums bija kā kārtējais 11. septembris. Tas nebija arī nejaušs uzbrukums. Tas vērsās pret demokrātiju Norvēģijā. Taču runa ir par ko vairāk. Utojas uzbrukums tika plānots ārkārtīgi rūpīgi un tika vērsts pret nākamajiem Norvēģijas demokrātijas pārstāvjiem, tātad uzbrukums nākotnē. Norvēģijas partijas jauniešu organizācija nebija nejaušs upuris. Viņi vienmēr iestājās pret rasismu, par iejūtību, pret diskrimināciju un par sociālo vienlīdzību, kā arī par starptautisko solidaritāti. Tādējādi viņi pārstāvēja visu to, ko mēs pārstāvam, taču kas izraisīja naidu šajā slepkavā. No nu, šīs masu slepkavības pašas mēs nevaram neko iemācīties, taču varam iemācīties daudz ko no tā, kā rīkojās Norvēģijas premjerministrs un Norvēģijas tauta līdzīgā situācijā iespējams, ka citi būtu vēlējušies atriebību, vendetu, cīņu pret terorismu, vai arī vēlējušies ar vien vairāk ierobežojumu, ierobežot demokrātiskās tiesības, taču Norvēģija tā nerīkojās, un Norvēģijas premjerministrs tā nerīkojās. Viņš visu laiku atkārtoja, ka atbildi šim uh, terora uzbrukumam būs daudz vairāk demokrātijas, daudz vairāk atvērtības, daudz vairāk cilvēcības. Šī nostāja Norvēģijas tauta to atbalstīja pilnīgi visur Norvēģijā un arī citās Nor Skandināvijas valstīs simtiem tūkstoši cilvēku šajā vasarā piedalījās dažādās demonstrācijās dažādos paziņojumos pret terorismu un atbalstojot demokrātiju un iejūtību. Nu, visu šo demonstrāciju galvenā vēsts bija ārkārtīgi skaidra. Protams, ļaunums var skart vienu personu, taču nekad visu tautu. Paldies! Dziękuję, pan przewodniczący Speroni. Paldies. Mio gruppo Speronīkums. Paldies priekšsēdētāji. Mana grupa izsaka līdzjūtību un solidaritāti cilvēkiem Norvēģijā. Jo mēs izsakamies pret šo te e, uzbrukumu, kam nav nekāda attaisnojuma, jo tur nav nekādas idejas, nekādas motivācijas, e, ar kuru mēs varētu atbalstīt šo e, slāktiņu Mēs atbalstām brīvību un demokrātiju, un šīs vērtības paliek spēkā, pat ja notiek tādi šausmīgi notikumi. Un mēs neatkāpsimies no saviem principiem, uz kuriem balstīt uh, mūsu sabiedrību. Thank you, colleague. Madame Diana Dots. Diana Dotsa. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšādētāji. Priekšādētāji, mēs visi e, esam tikpat dusmīgi un e, bēdīgi pēc šādas laktiņa. Un es gribu izteikt līdzjūtību un manu vēlētāju līdz, līdzjūtību e, Norvēģiem. Ziemeļ īrijā mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē terorismu, bet šis terorisms ir vērsts pret jauniem cilvēkiem, un tas ir jo īpaši briesmīgi. Daudz jaunieši šodien tik pieminēti, un arī rakstnieki, politiķi. Un um, es varbūt kā pēdējā runātāja gribu pateikt to, ko teica viens jaun, viena jauna jaunieta, kura izdzīvoja. Viņa stāsta savā blogā, kā viņa bēga no šīs slepkavas. Es pat uh, nespēju noticēt, ka šodien es eh, gāju bojā, tā viņa rakstīja. Mēs neesam uh, pelnījuši mirt, un tāpēc es rakstu šo blogu. Mēs esam parasti cilvēki, mēs esam iesaistīti politikā, mēs gribam pasauli padarīt labāku priekšsēdētāju. Mēs stāvam plecu pie plecu ar Norvēģiem. Un šoreiz mēs esam visi vienoti. Un kaut gan labējie spēki e, ir ats, atšķēlušies no mums, un tomēr mēs uzskatām, ka teroram jāstrādā pie tā, lai terors un vardarbība nekad negūtu pārsvaru. Dziękuję bardzo w imieniu komisji. Lielas paldies! Un tagad komisijas vārdā Mailstromas kundze. Priekšēdētāji, dāmas un kungi, tas, kas notika 22. jūlijā Norvēģijā, ir briesmīga traģēdija. Tā ir grūti iedomājama brutalitāte. Šī te skaitā utojas sala kļuva par vietu murgam, astoņi cilvēki gāja bojā teroristu uzbrukamā valdības ēkā Oslo. Nu, tas bija viena cilvēka uzbrukums. Vēlāk tajā pašā dienā viņš nos, nošaus 70 jauniešus. Viņš bija pārģērbies par Norvēģijas policistu, un parasti policists nozīmē drošību un aizsardzību. Mūsu domas ir kopā ar radiniekiem un radiem un visu Norvēģijas tautu. Bet šis uzbrukums rada bažas, jo tās bija uzbrukums demokrātiskajām institūcijām un mūsu vērtībām, mūsu idejām. Tas bija uzbrukums pret jauniešiem, kuri gatavojās aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, partijas politikā. Uh, Mēs tagad redzam, kādas, kāda ir bīstamība no uh, labējo spēku ekstrēmisma. Mēs redzam, ko slīms cilvēks, kurš, kura pārņems ekstrēmis ksenofobi un kurš grib uzbrukt uh, daudzkulturālismam un tā tālāk, ko viņš var paveikt. Pret to mums visiem ir jācīnās. Norvēģi ir sērojuši ļoti cieņpilnā veidā. Mēs, uh, Visi redzam, ka Norvēģi ir gatavi aizstāvēt demokrātiju, atvērtību un mūl, aizstāvēt vērtības. Un mums visiem viņiem jāpievienojas. Paldies! Paldies! Paldies komisārs kundzei! Un tagad ievērojusim klusumbrīdi. In commemoration and uh, honor. Pieminot visus, kas gāja bojā Norvēģijā. Uh, the... Paldies, mēs tagad atgriezīsimies pie balsošanas. Kolēģim ir reglamenta jautājums, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es vienkārši gribētu atgādināt, ka pretēji Eiropaiski noskaņoties Farāžu kungs, nav kopā ar mums, viņš, viņš negribēja pat nākt un izteikt līdzjūtību. Jā, dāmas un kungi. Šajā te sēru un atmosfērā es gribētu jūs ierosināt.